Merci. Paldies. Paldies, Pušap eh, Pūtajotisim eh, no Briseles. Paldies. Good afternoon, everybody. Thank Labdien visiem, paldies, ka esat atnākuši uz Eiropas parlamentu. Labu pēcpusdienu visiem, esiet sveicināti, saka Francisks priekšsēdētājs. Esiet sveicināti visi, arī tie, kas runā spāniski, saka priekšsēdētājs Eiropas parlamenta plenārs sēžu zālē. Esiet sveicināti arī visi, kas nāk no Itālijas, itāļu valodā, saka Tajānī kungs. Un es vēlos sveikt eh, dažu pilsētu mērus eh, no tām pilsētām, kuras smagi bija skārusi zemestrīce. Mēs esam viņus uzaicinājusi, lai apliecinātu to, ka Eiropa ir tuva pilsoņiem, kas pat labam saskars ar grūtībām. Kāpēc ar maniem kolēģiem no prezidēja, priekšsēdētāja vietniekiem pieņēma lēmumu organizēt šo pasākumu? Kāpēc es viņiem piedāvāju, lai Eiropas parlamenta plenārsēžu zāle aicināt pie sevis pilsoņu parlamentu. Šodien jūs eh, ieņemat mūsu vietu šajā plenārsēžu zālē. Tas ir simbolisks žests, taču man tas ir ļoti svarīgs. Jo mēs tagad eh, saskaramies ar grūtiem brīžiem, teroristi uzbrūk. Te ir pieminams nesen Odlī lidostā notikušais. Protams, vēl ir arī slēptā migrācija, ekonomiska krīze. Daudzi jaunieši nespēja atrast darbu. Šajos grūtajos laikos mēs redzam, ka pieņemas spēkā neusticēšanās, vilšanās pret Eiropu, pret Eiropas Savienības iestādēm. Taču mēs vēlamies, lai šis parlaments tuvāko divu pusgadu laikā, cits starpā pateicos kolēģiem, kas ir klāt šeit. Mēs vēlamies tātad šo turpmāko divu pusgadu laikā panākt, lai aiza starp pilsoņiem Eiropas Savienības iestādēm samazinātos. Jūs pārstāvjat 2 miljārdus Eiropas Savienības pilsoņu, un mēs vēlamies, lai jūs virzītu to izvēli, ko mēs veicam. Mums ir jāsniedz konkrēts atbildes uz jūsu problēmām. Mums jums ir labāk jāizskaidro tas, ko darām mēs. Mums ir nevis jānoslēdzas sevi Briseles ēkās, bet gluži otrādi. Mums ir jānonāk Eiropas pilsoņu sirdī. Šodien mēs svinam Romas līguma parakstīšanas 60. gada dienu. Šis līgums dibināja Eiropu. Protams, Līgumam ir arī savi trūkumi, taču Romas līgums daudziem no mums, mums visiem ļāva dzīvot mierā un brīvībā. Mēs varam brīvi pārvietoties no vienas pilsētas uz citu. Mēs esam eh, valstis, kurās uh, nav nāves soda. Padomājiet par kaimiņu valstīm, no kurām dažās tiek akal ieviests nāvisots. Mēs iestājāmies par pilsoņu tiesībām, par viņu brīvībām. Tāpēc mēs šodien jūs esam aicinājuši mūsu vidū. Mēs nevēlamies vienkārši organizēt kādu pasākumu, mēs vēlējāmies panākt, lai jūs saprot, ka mēs vēlamies mainīties, ka šī Eiropa vēlas mainīties, tā vēlas kļūt labāka. Uh, Un vēl ir jāsaprot, ka bez šīs Eiropas mēs nekur tālāk netiksim. Ir jāmainās, taču jāmainās uz labo pusi. Nav kaut kas jāiznīcina tāpēc, ka kaut kas nepadodas. Tā būtu vienkārši iznīcināšana. mēs vēlamies strādāt visi kopā, lai atrisinātu pilsoņu problēmas. Un šodien jūs spriedīsiet par šīm lietām, tāpat kā mēs deputāto darām. Nav viegli atrast visu atbilstošāko risinājumu, lai rastu līdzsvaru. Taču šodien jums būs iespēja tieši piedzīvot to, ko tas nozīmē. Jūs varēsiet paust savu viedokli. Neviens jums nelieks to darīt. Lūk, ko nozīmē Eiropa. Nevienā citā pasaules daļā nenorisinās tas, kas norisinās šeit. Jūs varat kritizēt Eiropu, Eiropas parlamenta deputāts, izteikties par viņiem labvēlīgi vai nē, bet ievērojiet noteikums, ievērojiet vērtības. Lūk, ko nozīmē demokrātija. Tā, to nozīmē arī Eiropa. Tātad es jūs sveicu Eiropas parlamentē. Eiropas parlamenta priekšsādātāja vietniece Magines Kunze vadīs šīs pēcpusdienas diskusijas. Viņa ir pieredzējusi priekšsādātāja vietniece. Viņa ir no īrijas. Jums uh, ir gribējis aplaudēt uh, mūziķiem, kad viņi spēlē, jūs varat viņus saprast uh, bez vārdiem. Tā tās lietas, kas mūs vieno, ir daudz. Uh, Daudzskaitlīgāks nekā tās, kas mums šī ir. Es te domāju par ceremoniju, kas norisināsies Romā, un es ceru, tā nebūs tāda ceremonija, kur mēs vienkārši aprobežosimies ar dokumentu parakstīšanu. Šī ceremonija būs arī iespēja uh, sniegt atbalstu pilsoņu Eiropai. Un es ceru, ka jūs atgriezīsieties Eiropas Savienības valstīs, jūsu pilsētās, un jūs varēsiet atbildēt, pastāstīt, kas šeit ir noticis, un tad jūs varēsiet liecināt par to, ka tādā lielā demokrātijā, kāda ir Eiropa, var brīvi runāt, ka ir 751 deputāts, kas uzskata, ka arī jūs esat līdzdalībnieki, līdzstrādnieki šajā procesā un ka šie deputāti strādā jūsu interesēs, lai sniegt jums atbildes. Pirms došu vārdu Magīnes kundzei, kas vadīja šīs debates. Es vēlos, lai jaunieši, kas sēž blakus manai vietai, apsēžas manā vietā, Es eh, šo jaunieti gan nebiju brīdinājis, taču es aicinu viņu apsēsties manā vietā, jo es viņai uzticos. Mademoiselle la Présidente. Priekšsēdētājs Jaunkundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādāta kungs, ka esat mūs šeit aicinājis un paldies, ka atbalstāt Eiropas pilsoņus un jauniešus. Un tagad došu vārdu Magienes kundzē. Thank you. Paldies. Um, Es vēlos sacīt, ka eh, es ar prieku nododu jums eh, vadības grožus, taču arī man šeit kas ir darāms. Tātad labdien visiem, pateicos priekšsēdētājiem tā Jānī kungam par viņa sirsnīgo runu. Uh, ar ko viņš jūs uzņem šeit un kur viņš izklāstīja arī mūsu kopīgo nākotni Eiropā. Paldies priekšsēdētāji. Un paldies, ka nācāt klējā ar šo ideju, ka pilsoņi var sēdēt mūsu vietās. Patiesībā šeit sēdēt nav mm, tā ērti, taču es ceru, ka jūs to baudīsiet un piedalīsieties mūsu darbā. Man ir saržģīts uzdevums rūpēties par to, lai tikt ievērots runai atvēlētais laiks. Mums ir pieci temati, svarīgi temati jauniešu bezdarbs uzdevums Eiropa, kurā darbs pieejams visiem. Globalizācija prasīs pēc taisnīguma 27 dalībvalstu ES, drošība, iedzīvē aizsardzība, nemierīgos laikos klimata pārmaiņas. Tātad es esmu priecīgi, ka mēs te varēsim reaģēt uz sacīto. Jūs varēsiet piedalīties diskusijās, tātad eh, pa, paceliet eh, šo lapu, kas ir jūsu galda, lai mēs redzam jūsu vietu numurus, kas rakstīti uz lapām. Šie numuri ir eh, rakstīti ļoti lieli, es gan valkāju brīlis, bet vienalga es citādi neredzēšu. Nebūs iespējams visiem vienlaiks dot vārdu, taču šie numuri palīdzēs jūs identificēt. Uh, Nu labi, pēcpusdiena mums nav tik gara un daudz cilvēku grib izteikties. Tātad sāksim tūlīt pat. Pirmais temats - jauniešu bezdarbs. Uzdevums Eiropa, kurā darbs pieejams visiem. Tas ir liels izaicinājums. Un neko daudz es par to negribu sacīt. Došu vārdu Tīnai Toku Hočevārai, Eiropas jaunatnes fóruma padomas locekli. Viņa tad jūs iedvesmos tālākām diskusijām, lūdzu. Paldies, labdien visiem! Šodien es savā balsī runāju ar desmitiem miljonu jauniešu eh, balsīm. Lai jūs dzirdētu mūsu vēstījumu, lai jaunieši nonāktu darba tirgu, pirmkārt, mums ir jāpielāgo darba pasākumi, kas atbalstītu visus jauniešus un īpaši sasniegt visneaizsargātākās jauniešu grupas. Un mēs to varam panākt ar trim papildarbībām iekļaujoši jaunības, jauniešu garantijas schēma, kas domā par jauniešiem ar īpašām vajadzībām jauni migranti, sievietes un citi. Un jāpad, jāpadara darbs pieejams visiem jauniešiem. Viens pieturs aģentūras, kas nodrošinātu, ka visiem jauniešiem ir pieejami pakalpojumi un vadlīnijas vienā vietā un var sniegt atbalstu jauniešiem uh, nonākot darba tirgu. Un noslēgumā bez šīm darbībām, protams, ir jāņem vērā uh, partneri, ir jāiesaista jauniešu organizācijas, tas ir būtiski, lai sasniegtu šīs neaizsargātākās jauniešu grupas. Jo jauniešu organizācijām ir plaši tīkli, tās darbojas, zinām, lai es uz, uz augšu, tās strādā ar jauniešiem ikdienas, un tās var mest tiltu, tiltu no jauniešiem uz valsts nodarbinātības dienestiem. Tālāk risinājumi godīgi darba apstākļi noteikumi neatkarīgi no konkrētās darba vietas. Kā mēs to varam panākt? Ar sociāliem standartiem, kas būtu spēkā visiem līgumiem, tā skaitā arī pagaidu līgumiem, un tas attiec arī uz e, darbu platformu ekonomiku un citiem darba apstākļiem. Ir jānodrošina godīga alga un iespēja sniegt savu ieguldījumu pensiju schēmās. Un tāpat godīga samaksa par godīgu to pašu darbu. Un te es nerunāju tikai par uh, dzimuma nevienlīdzību, bet arī par diskriminēšanu vecumu sakarā. Mēs Eiropas jaunatnes fórumā esam gatavi pie tā strādāt, un es ceru, ka mēs kopīgi strādāsim pie šīs nākotnes, kas sāks tagad. Paldies! And Liels paldies par to, ka ievadījāt mūsu sarunu, un tagad došu vārdu Eiropas parlamenta deputātiem Steinbruks kundze no Socialistu un Demokrātu grupas. Es vienkārši vēlos uzsvērt to, ko teica Tīna. Arī mēs šeit Eiropas parlamentā sociāli demokrāti Džanī Pitelas uh, vadībā cīnāmies par labām darba vietām, uh, cīnāmies pret bezdarbu, sevišķi uh, jauniešu bezdarbu. 2012. gadā Eiropas darba kārtībā tika iekļauta jauniešu garantija un 9 eh, eh, miljoni jaunieši pateicoties šai iniciatīvai ir eh, saņēmuši atbalstu darba vietu atrašanā jauniešiem ir jāsaņem atalgojums par darbu, un nevar pieļaut, ka mācekļa vietas aizstāja labi apmaksātas darba vietas, ir svarīgi uh, mācīties no pozitīviem piemēriem, kas Eiropā pastāv, un Eiropā ir arī iespēja mm, mācīties no citām dalību valstīm, pārņemt pozitīvo pieredzi par to, kā nodrošināt pārēju no izglītības uz uh, nodarbinātību un uh, uh, pagātnes skaitļi rāda, ka problēmas nevar tik uh, viegli atrisināt, ka ir jāno, jācīnās par to, lai par vienādu darbu tiktu nodrošināt vienādu samaksu, lai būtu sociālā konverģence Eiropā. Un es tikai varu atbalstīt Tīnas uh, prasības. Visiem jaunieši Eiropā ir mūsu prioritāte, viņi ir mūsu politiskā prioritāte. Paldies! pirms dodu vārdu mūsu nākamajai kolēģim, gribu teikt, ka mēs uh, esam gatavi uzklausīt jūsu jautājumus, uz tiem atbildēt, un tādēļ lūdzu uh, celiet kartītes ar numuriem, lai jau pieteiktos uh, debatēs. Tagad vārds Lopesas kundzei no Konfederālās Eiropas kreiso un Ziemeļvalstu zaļo grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos uh, sveikt visus šīs dienas sanāksmes dalībniekus, sveikt Eiropas uh, jaunos uh, pilsoņus. Tās ir jūsu mājas, es tā ceru, ka tā ir. Es lielā mērā atbalstu referentes teikto. Mēs arī uzskatām, ka ir jādod mums savs ieguldījums, jānodrošina godīgi darba apstākļi, um, noteiktas garantijas darba tirgu, jānodrošina darbs visiem. Mūsu grupa Eiropas uh, uh kreiso un zaļo kreiso zaļo konfederatīvā grupa uzskata, ka Eh, protams, jauniešu garantija programma ir svarīga, tā ir jāizmanto, bet mums ir jāīsteno arī cita veida politika, kas būtu vairāk pielāgota pasaulē, kur ražošanas veidi, modeļi mainās, un mums jāmainās līdz ar pasaules attīstību. Mēs uzskatām, ka taupības politika nav devusi uh, paredzētos rezultātus, problēmas nav atrisinātas. Un mūsu grupa meklē alternatīvas, piedāvā alternatīvas cīņai pret bezdarbu, jauniešu bezdarbu. Un uh, domājam par to, kā radīt uh, labas kvalitātes darba vietas. Mēs strādājam pie Eiropas sociālā pīlāra, uh, un arī pie citām programmām, citiem aspektiem. Šeit es domāju apmācības programmas. Mēs nesen esam apstiprinājuši EURES eh, sistēmu, tā ir eh, brīvprātīga mobilitātes sistēma jauniešiem Eiropā. Un mēs arī jā, iestājāmies par to, ka ir jākoordinē aktīva nodarbinātības politika, jāsadarbojas dažādiem nodarbinātības dienestiem. Un šajā jomā ir ļoti lielas atšķirības starp dažādām dalību valstīm. Mums pēc iespējas ir jāstandartizē šāda veida politika, lai mēs visi virzītos uh, vienā virzienā. Paldies! Un tagad 2, 4, 7 vietā sēdošais, sēdošā dalībniece. Jau lūdzu piecelieties. Šī ir sagadīšanās. Es pazīstu šo kundzi ļoti labi. Viņa ir no īrijas. Tas nav iepriekš kaut kā iestudēts. Tā tiešām ir īsta sagadīšanās. Un man prieks, ka jūs esat šajā sanāksmē. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es 25 gadus jau šo, šogad atzīmēs Eiropas uh, līderu programma lauku attīstībai, un tā varbūt bija pirmā programma, kas veidoja tiešu kontaktu starp Eiropu un uh, laukos dzīvojošiem pilsoņiem. Un es aicinātu, lai uh, jūs, kā Eiropas demokrātijas virsotnē iestātos par virzienu, par tādu pieeju, ka tiek atbalstīts nevalstiskās organizācijas pieeja no lejas uz augšu un ka šī pā, pieredze tiktu izmantot visā Eiropā. So member... Jā, deputāti īsi atbildēs uz šiem jautājumiem. Tagad 197. Nākamais runātājs vietu 197. Es esmu eh, Bernardo Ramos no Spānijas, esmu Eiropas federālistu eh, kustības loceklis vai biedrs. Es pateicos par šo iespēju uzstāties un vēlos dalīties savā pieredzē man ir augstskolas izglītība, man ir divi bērni, kuriem arī ir augstskolas izglītība, bet viņi nevar atrast darbu. Un man prieks konstatēt, ka jūs vēlaties risināt jauniešu bezdarba problēmu, tomēr esmu arī vīlies zināmā mērā tādēļ, ka jūs cenšaties to risināt, pārvarot simptomus, bet nevēršoties pret šīs problēmas cēloņiem. Eiropas parlamentām būtu jāuzņemas vadošā loma sabiedrībā, jums būtu jāvada Eiropas sabiedrība. Nav jēgas radīt uh, vērtības, bagātības Eiro uh, pasaulē, uh, mēs palūkojoties statistikas datos, konstatējam, ka nekad nav bijis iespējams tik daudz uh, vērtības saražot pateicoties sociālam progresam, bet mums ir vajadzīgs jauns sociāla-ekonomiskais modelis. Jo pašreizējais modelis nedarbojas, netiek radītas darba vietas. Šobrīd mēs piedzīvojam radi radikālas pārmaiņas. Un uh, Eh, mēs tomēr virzamies uz priekšu un mēs varam saskarties ar diezgan eh, negatīvu pieredzi. Tādēļ mums ir jādomā par jaunu sociālo-ekonomisko modeli, kas palīdzētu mums eh, nodrošināt to, ka visi ir ieguvēji no šīs jaunās pasaules kārtības, nevis ka mēs esam zaudētāji. Now, next... Paldies! Nākamais runātājs 5, 4, 8. 548. I can't see. You got to stand. Ah! Lūdzu, piecelieties. Liels paldies. Tagad es redzu. Uh, cipāri arī ļoti palīdz. Paldies, lūdzu, jautājiet. Labdien! Kamaco manis sauc. Es Esmu no nelielas pilsētas, Sicīlijā. Šodien jūs runājat par bezdarbu kā Eiropas mēroga problēmu. Tomēr šī problēma nav vienlīdz izteikta visā Eiropā. Ir atšķirības starp ziemeļiem un dienvidiem. Bet es vēlētos pievērst jūsu uzmanību jauniešu bezdarba cēloņiem. Un galvenais ir, par ko jādomā, ir bezdarbs uh, Mm, provincēs vai uh, attālos reģionos, kas uh, ir tālu no lielām pilsētām. Šajos uh, reģionos situācija ir daudz sliktāka nekā lielās pilsētās. Jaunieši no šīm attālajām teritorijām daudz vairāk cieši no bezdarba ko mēs darīsim ar šīm teritorijām. Tās arī ir svarīgas Eiropas Savienībai. Mēs nevaram pieļaut, ka tās gluži vienkārši izmirst, ka tās tiek atstātas novārtā. Mēs saprotam, ka nedrīkst vienkārši nogaidīt un neko nedarīt. Ja e, būs jaunas darba vietas, tad šīs teritorijas izdzīvos. Paldies! 350. vieta. Tagad vārds jums, lūdzu, kundze. Labdien visiem! Vispirms vēlos pateikties par iespēju sieviešu fondām uzstāties. Es esmu Kale Ramosa un vēlos uh, runāt par uh, piedalīšanos sociālos un kultūras projektos, lai panāktu reālu līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm. Mēs pieprasām, lai tiktu veidota horizontāla uz dzimumu balstīta politika, lai būtu reāli nodrošināts vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem. Uh, lai arī uh, uh, tiešām uh, atalgojuma atšķirības starp vīriešiem un sievietēm ir samazinājušās no 2007. līdz 16. gadam, tomēr joprojām sievietes saņem mazāku atalgojumu un biežāk ir bezdarbnieces. Tāpat sievietes biežāk strādā nepilnu darba laiku vai uh, strādā uz īstermiņa līgumiem. Mēs vēlamies uzsvērt, ka pilsoniskai sabiedrībai un politiķiem jāstrādā roku rokā, lai uh, atrisinātu šo problēmu. Un uh, es arī gribu vērsties pie šī uh, poļu deputāta, kurš tik nepieņemamus komentārus izteica par sievietēm. Uh, ja jums nebūtu puses uh, cilvēks talantu, tad gan jūs nekur netiktu. Thank you. So. Paldies. Temati bija līdztiesība lauku attīstība, kā sasniegt attālākos uh, novadus. Uh, un reģionus, un tāpat bija runa par jauno sociālo eh, ekonomisko modeli. Štēnbruks kundze, varbūt jūs varētu atbildēt uz eh, daļu no šiem jautājumiem, lūdzu. Jā, nu daudz jautājumu divām minūtēm. Nu, pilsoņiem, eh, pilsonēm ir svarīgi, lai parlaments atbalstītu eh, īstenotās programmas, līderu programmu un arī tēvām, kuram ir divi bērni, kas ir beiguši augstskolu un ir bez darba. Tas nav eh, kaut kāds izolēts gadījums Eiropā, diemžēl. Tādēļ mēs iestājamies kā sociāldemokrāti par jauniešu garantiju, bet tā būtu jātiecina arī uz nu, ne tik jauniem jauniešiem, kam ir jau izglītība ir eh, svarīgi eh, tāpat norādīt, ka darb, dalību valstīm ir jārīkojas, jo pret bezdarbu var cīnīties uz vietām un ir jādomā arī par darba vietu uh, radīšanu lauku teritorijās. Jauniešu bezdarba kontekstā ir svarīgi, lai neviens Uh, reģions Eiropā uh, nepaliktu tukšs bez iedzīvotājiem, un ir tādēļ arī jāpieliek punkts taupības politikai, jāveic investīcijas, lai attīstītu ekonomiku un radītu jaunas darba vietas. Neatkarīgi no tā, vai jaunietim ir uh, augstskolas diploms vai uh, vidusskolas diploms, viņi ir jāatbalsta, tāpat ir jāstiprina sieviešu loma, jāveicina sieviešu nodarbinātība. Un uh, parlaments darbojas ne tikai cīņā pret bezdarbu, jauniešu bezdarbu, bet arī cīnāmies par sieviešu līdztiesību. Diemžēl uh, sievietes uh, dzīvo nedrošos apstākļos, viņiem nav, viņām nav uh, drošas darba vietas. Diemžēl uh, šī parādība ir plaši izplatīta. Mēs iestājamies par uh, sieviešu un vīriešu e līdztiesību visā Eiropā, un mums ir šī cīņa arī jāturpina. Paldies! Tagad vārds Lopes skundzei. Lūdzu, divas minūtes. <laughs> Paldies visiem, kuri uzstājās, un man arī daži komentāri. Programmas, kas tika pieminētas, jā, ir pelnījušas atbalstu, mums ir jāatbalsta jauniešu garantijas programma, jāatbalsta programma apvārsnes 2020, kas ir ļoti būtiska bet mūsuprāt ir ļoti svarīgi arī labāk sadalīt Eiropas budžetu un to eh, novirzīt uz darba vietu radīšanu, uz kvalitatīvu eh, darba vietu radīšanu jauniešiem. Bernādo kungs, kurš sēž 197. vietā, jā, mēs jums piekrītu, ka mums ir eh, jāmaina politika. Uh, Pretējā gadījumā mums būs ļoti grūti pārvarēt uh, šo dziļo krīzi un recesiju. Ja mums nebūs jaunas sociāla ekonomiskās politikas, nedomāju, ka tas mums izdosies. Un vēl divi īsti komentāri runājot par līdztiesību un lauku reģioniem. Ir ļoti, ļoti būtiski, lai cilvēki paliktu uh, lauku reģionos joprojām tur dzīvotu, un tādēļ ir jānodrošina viņiem tādi paši pakalpojumi, kādi ir pieejami lielpilsētās. Diemžēl tā tas šobrīd nav, it īpaši runājot par Dienvidē Eiropu. Ir svarīgi, lai lauku reģionos cilvēki saņemtu labas algas un uh, Tas nozīmē, ka par lauksaimniecības izstrādājumiem ir jāmaksā pietiekami augstas cenas, lai um, starpnieki neiedzīvotos uz ražotāju rēķina, lai jaunieši paliktu laukos un uh, nodarbotos ar lauksaimniecību. Un Dienvidu Eiropa saskaras ar to, ka daudz jaunieši pamet uh, lauku reģionus priekšsēdētāji, paldies. Es apzinos, ka mēs pieskarāmies tikai tā virspusējušiem ļoti būtiskiem jautājumiem. Bet es uh, gribētu jautāt jums, vai jūsuprāt Eiropa dara pietiekami daudz cīņā pret uh, jauniešu bezdarbu? Vai ir tādi, kur uzskat, ka Eiropai būtu jādara vairāk cīnoties pret jauniešu bezdarbu? Jā. Nu, Es eh, tiešām ir svarīgi, lai mēs redzētu jūsu eh, to, cik ļoti vīlušies jūs esat, un varbūt vajadzētu nofotografēt šīs jūsu atbildes uz manas uzdotiem jautājumiem. Paldies! Tagad pāriesim pie nākamā jautājuma, kas ir diezgan strīdīgs, proti globalizācija, prasības pēc taisnīguma. Globalizācija ir eh, dinamiski eh, veicinājusi attīstību, bet nevienmēr visi uzskata, ka ir uh, ieguvēji no šīs uh, procesa. Un tagad es dodu vārdu Natālijai Alonso, kura pārstāv Oxfam uh, International ES biroju. Vai jūs zināt, cik daudziem cilvēkiem draud nabadzība Eiropā? Nu, uh, Eh, ņemot vērā to, ka Eiropa ir pasaules bagātākais kontinents, vai jūs domājat katrs desmitais eh, vai divi no desmit, realitāte ir, ka, kat, eh, ka ceturtai daļai pilsoņi simtu. 120 miljoniem pilsoņu draud nabadzība. Bet uh, ir Eiropā 342 miljārdieri. Uh, bet pasaulē trešā daļa iedzīvotāji dzīvo nabadzībā. Un būtībā tas nav nekas nenovēršams, tā ir politiska izvēle. Prezidents Obama ir teicis, pasaule, kurā vienam procentam mm, pasaules iedzīvotāji piedara tikpat daudz, cik 99% pārēj, e, pārējo iedzīvotāju, šāda pasaule nekad nevar būt stabila. Uh, Un ja dažiem piedara tikpat daudz bagātību, cik pusēji uh, pasaules nabadzīgāko iedzīvotāju, tad kaut kas nav kārtībā. Protams, ir uh, bagātākām valstīm jācīnās par nabadzības izskaušanu, bet arī Eiropas valstīm ir tas jādara un jāpild savi mājas darbi. Un uh, viens no risinājumiem ir taisnīga nodokļu politika. Uh, arī uzņēmumiem ir jāmaksā sava daļa, lai mm, valdībām būtu pietiekami līdzekļi, lai samaksātu par nepieciešamiem pakalpojumiem. Tāpat uzņēmumiem ir jāatskaitās par to, kur tie gūst peļņu un lai atbilstoši tikt maksāti nodokļi. Vēl viena lieta, ko Eiropa tiešām reāli varētu darīt, lai uh, globalizācija veiksmīgi darbotos, ir uh, migrācija ir jāpanāk, lai tā būtu izdevīga visiem. Iedomājieties, 2015. gadā migranti divreiz lielāku naudas eh, summu nosūtīja uz attīstības valstīm nekā uh, saņēma no citiem avotiem. Oxfam uzskata, ka visu lēmumu centrā, politikas centrā ir jābūt cilvēkiem. Paldies! Paldies. Tagad došu vārdu Eiropas parlamenta deputātiem. Uzstāsies eh, Daniels Gaspārī no ETP grupas un atbildēs viešņai. Lūdzu. Dārgā. Dārgie pilsoņi un pilsones globalizācija norisinās, un jāsaka, mums tagad ir iespējas eh, tajā piedalīties vai vienkārši palikt pasīviem novērotājiem. Un jāsaka, ka ir Ziemeļkoreja viena valsts, eh, kas nepiedalās globalizācijā, un tas, ka cilvēkiem klājas tik slikti, ir izskaidrojums, ka tur pie varas ir necilvēcīgs diktators, bet arī tādēļ, ka valsts ir pilnīgi izolēta no starptautiskās tirzniecības. Ja mēs vēlamies būt eh, uzvarētāji, mums ir jāpiedalās globalizācijā, un, protams, mums ir jāpieņem dažādi lēmumi vietējā līmenī, valstiskā līmenī, ja lēmumi ir jāpieņem uh, vietējā līmenī, tās ir pašas pašvaldības valsts līmenī, tās ir valdības, Eiropas Savienībā lēmums pieņem padome un parlaments, bet nav jau tādas vispasaules valdības. Tā tad mums ir iespējas vai nu pieļaut, ka negodīgākie, bagātākie, ātrākie nosaka globalizāciju diktētās toni, vai nu arī mēs paši varam to veidot, uzstājoties kā startautiska savienība, kas nosaka likumus. Un jau ilgu gadu garumā Eiropas Savienība to ir darījusi, slēdzot partnerības un sadarbības nolīgumus, ārējās tirzniecības līgumus, un mums šādi līgumi ir. Nu, noslēgti ar eh, ļoti daudzām valstīm, vairāk par simts valstīm pasaulē, un pirms dažām nedēļām mēs arī nobalsojām par tirzniecības līgumu starp ES un Kanādu. Tieši tādēļ mums ir ļoti svarīgi, nu, es varu runāt tagad savas grupas vārdā, Un jāsaka, ka mēs esam spēcīgākā politiskā grupa Eiropas parlamentā. Es varu teikt mūsu vārdā, ka mēs vēlamies startautiskus līgumus, tādus, kas ir īstenojami, un mums nevajag visu laiku tikai uh, kaut ko pesimistisku stāstīt. Es domāju, šie skaitļi par nabadzības līmeni nevienam nepalīdzēs. Pateicoties mūsu centieniem, miljoniem cilvēku Āzijā, Āfrikā, citos reģionos ir izrauti no nabadzības valgiem. Mums ir jāizmanto globalizācija situācijas priekšrocības. Paldies! Thank you very much. And I now give the... Paldies! Tagad došu vārdu jūsu kolēģei Šākai no ALDE politiskās grupas liberāļu un demokrātu lūdzu. Paldies! Paldies! Domāju, šī ir lieliska iespēja parlamentā laipni lūgt tik daudzus pilsoņus, un es jums varu pastāstīt, ka mūzika šeit nevienmēr tiek spēlēta, bet ļoti jauka, ka tas notiek šodien. Tā bija iepriecinoša, un jāsaka, ka ir arī pelnīti šad un tad svinēt to, ko esam panākuši. Bet neaizmirsim arī atšķirības pasaulē, netaisnīgumu un nabadzību, un mums tas ir jāapzinās, par to ir jārunā. Un varbūt mums arī vajadzētu vairāk vērtēt pateicu to, ko mēs esam izdzīvojuši, ka mums ir augstākie dzīves standarti pasaulē un jādomā, kā tos saglabēt šajā tik mainīgajā pasaulē. Mans kolēģis no citas politiskās grupas jau minēja izaugsmu un ekonomiku, un ļoti daudz no izaugsmas norisinās tieši ārpus ES. Ekonomiskā izaugsme citviet pasaulē palīdz ne tikai attīstīt tautsaimniecību, bet nāk par labu arī mums. Uh, bet ir jāgarantē, lai tā nav tāda globalizācija, uh, kur pastāv alkatība, kur lieli uzņēmumi izmanto viszemākos standartus tikai, lai iedzīvotos peļņā. Mums ir jāiedzīvina labas, spēcīgas normas, kas papildina mūsu investīcijas un tirzniecības līgums, un jāpasaka, ja jūs vēlties eksportēt savu produkciju uz Eiropas Savienību un pārdot to mūsu patērētājiem, tad jums ir jāatbilst ES standartiem. Mēs ļoti daudz darām, lai aizsargātu mūsu vīdu brīdī, patērētāju tiesības, pārtiks nekaitīgumu, ieviešot globālas tirzniecības normas un tādā veidā panākot tik nepieciešamos virošanas efektu globālā arēnā. Vai tas visu ir atrisinājis? Nē, bet mēs redzam, ka aizvien vairāk norisinās diskusijas par to, kādai ir jābūt tirsniecībai 21. gadsimtā. Esmu nu dienu gandarīta, ka diskusijas ir novedušas pie jaunas tirsniecības programmas, kas nosaka to, ka tirsniecības politika aizvien vairāk tiek savīta ar mūsu vērtībām. To sauc par trade for all, tirsniecība visiem. Un mēs nevēlamies cīnīties pret globalizāciju kā tādu, nestoties balstoties uz mūsu spēkiem un ambīcijām, tas mums nav pa spēkam. Bet ir jādomā par normām, par tādu kā virzību. Šī globalizācija ir jāiegrožo, jābalst uz vērtībām un jātiecas uz augstākiem standartiem un jāsamazina bezdarbs. Paldies! Already. Paldies! Jau divi runātāji ir pieteikušies. 4, 2, 4, lūdzu. Goedemiddag godātie parlamenta locekļi, priekšsēdētājs kundze. Es esmu Stefans Vilmers no Antverpenes, un eh, tas atrodas apmēram eh, stundas braucienā tālumā no Briseles uz ziemeļiem. Ja jūs uh, pieceļaties kājās un uh, stāvat taisni, tad labāk var dzirdēt. Es zinu, ka jums ir tendence noliekties pie mikrofona, jums šķiet, ka jūs tā labāk varēs dzirdēt, bet tā tas nav. Lūdzu, sāciet vēlreiz, saka priekšsēdētāji. Labdien, priekšsēdētāji! Uh, godātie deputāti, es esmu Stefans Mehtens de Vilmers no Antverpens, apmēram stundas brauciena attālumā ziemeļos no Briseles. Es arī esmu uh, Students for Europe organizācijā Antverpenē. Uh, Mēs arī esam uh, daļa no startautiskas organizācijas, un šodien gribēju uzdot jautājumu, vai uh, 50 uh, bagātākie uzņēmumi Eiropā, kas maksā tikai 2% nodokļu Eiropā, vai jūs par to esat informēti, kā mēs varam uh, parūpēties, lai nodokļi tiktu harmonizēti, lai nevarētu pieļaut šādu situāciju? Uh, Mums kaut kas ir jādara visiem kopīgi savienībā, jo citādi mēs varam uh, piedzīvot risku, ka uh, dalība valsts sāks ķildoties uh, viena ar otru tieši šādu lielu uzņēmumu dēļ. Un Stand Up for Europe, uh, Students for Europe, mēs gribam dzirdēt jūsu atbildi. Paldies! Um. Jā, aplausi liecina, ka jums ir daudz piekritēju. Man jāredz, kur jūs sēžat. 4, 2, 6 un pēc tam 104. Yes, 46. 426. Uh, Goedenamiddag. Um, Sveicināti. Es arī izsakos uh, Standard Europe un Students for uh, Europe uh, organizāciju vārdā gribu teikt, ka iepriekšējā runātāja viedoklis ir ļoti pamatots, un jāsaka, ka tagad Eiropā uh, Eh, daudzi baidās eh, dibināt savus uzņēmumus, viņi baidās no riskiem. Nu, kā mēs varam šo gaisotni atkal padarīt tādu uzticamāku, eh, lai cilvēki uzdrošinātos dibināt savu rūpalu, ņemot vērā šos ekonomiski grūtos apstākļus? Paldies! Thank you! Paldies! 104. vieta, kungs, lūdzu. Sveicināti! Mani sauc uh, Žans de Rusiņols, esmu vienkārši Eiropas pilsonis. Atsaucoties uz iepriekšējiem jautājumiem, man ir tāds vispārīgākas dabas jautājums. Šķiet, Eiropā tagad uh, vairākums domā, ka Eiropa var diktēt, jums jādara šis vai tas, bet uh, bez jau kādas ietekmes uz dalību valstu pieņemtajiem lēmumiem. Es gribētu uzdot jautājumu, un šķiet tas ļoti reti izskan Eiropā. Ir milzīga plaisa starp to, ko mēs dzirdam, un uh, starp to, kas patiešām notiek. Gribēju dzirdēt jūsu redzējumu. Paldies! Paldies! Simta četri, kungs, simta ceturtā vieta. Paldies! Uh, priekšsēdētāja vietnieces kundze. Mani sauc Mauricio Bruko. Esmu mērs kādā Itālijas pilsētiņā, Itālijas vidienē. Jāsaka, ka šajā reģionā mēs ļoti daudz cietām eh, gan no eh, klimata katastrofām, gan no eh, zemestrīces, ir bijušas arī sniega lavīnas un uh, priekšsēdētājs kundze, mēs uh, cīnāmies ar ļoti daudzām problēmām, jo arī daudzi mūsu iedzīvotāji dodas prom no Itālijas, jaunieši vairs neredz nākotni savā dzimtenē un tādēļ dodas meklēt laimi citur vai Eiropa kaut ko dara, vai tā var mums palīdzēt. Tā jau ir mums sniegusi atbalstu, bet mēs gribam, lai tā nāktu mums talkā vēl vairāk. Jāsaka, ka mēs piedzīvojam ārkārtas situāciju, un es vienmēr atkārtoju, ja ir um, ārkārtas situācijas, tad ir nepieciešama arī ārkārtas pasākumi. To mēs teicām arī savai valdībai, par to runājām reģionos, un ja vēlamies um, domāt par Eiropas nākotni, jā, jāatceras, ka arī Abrūcijas reģiona pārstāvi un visi Itālijas pārstāvi ir no uh, Uh, Eiropas mums ir nepieciešama palīdzība. Mēs gribējām pateikties Tajānī kungam, ka viņš mūs ir uzaicinājis uz Eiropas parlamentu. Mēs esam Itālijas mēri. Mēs vēlamies, lai jaunieši Eiropā justos daudz labāk un arī mūsu reģionā. Jāsaka, mūsu reģions ir smagi cietis, daudzi ir devušies uz piekrasti, mēs piedzīvojam krīzi, veikalnieki taisa ciet savas bodītes, tādēļ mēs vēlamies, lai Eiropa mums palīdzētu. Paldies! Well, thank you for being. Paldies, ka esat ieradušies. Es domāju, ka mēs visi izjūtam līdzjūtību ar jums, ar jūsu pilsoņiem un saprotās ciešanas, kam esat izgājuši cauri. Tagad 159. vieta. Kungs, lūdzu, jums vārds. Labdien! Jāsaka, ka es pat negribēju īsti uzdot jautājumu, es gribēju nedaudz papildināt, kas pārīkunga teikto. Es, protams, esmu pateicīgs, ka mēs esam šeit uzaicināti. Daži vārdi par globalizāciju. Jā, ir tik daudz dažādu jautājumu ar ekonomisku, kulturālu, sociālu nozīmi, tie ir ļoti simboliski un mums ir atšķirīgi viedokļi un tā tālāk. Bet visi šie svarīgie jautājumi, kas notirbina mūsu prātus šeit, Bangokā, Āfrikā, uh, Un es nezinu, vai es jūs pareizi sapratu. E, tā tad jūs teicāt, ja mēs neiesaistīsimies globalizācijas veidošanā, neveidosim to tā pārliecinošāk, nu tad mēs paliksim e, maliņā. Jā. Es domāju, ka jūsu vārdi bija visai negodīgi, ja es drīkstu tā teikt. Uh, Bet tāpat, jā, es īsti gribēju teikt, jūs mēģinājāt uh, tagad tādi vārdi vienkārši liek daudziem eiropiešiem uzgriezt muguru Eiropai. Eiropas projekts, viss tas, jā, tas izklausās ļoti jauki, bet ja Eiropas Uh, savienība mēģina šīs politikas uzspiest ar tādām runām, tas patiešām liks ļoti daudziem pilsoņiem uzgriezt muguru šim projektam. Nu, kas ir noticis Francijā, Francijas politiskajā dzīvē, kas jau ir noticis, kas tur varētu notikt. Un jāsaka, ka daudzus cilvēkus tas viņiem patiešām rada riebumu pret Eiropas uh, Savienību. Nu, patiešām uzmanieties, jo. Var vēsture var atgriezties, un es negribu, lai tā atgriežas tajā sliktākajā nozīmē. Paldies! Now, let's go back. Paldies, un tagad došu vārdu Eiropas parlamenta deputātiem. Jā, jums ir tagad jāatbild uz visai plašu jautājumu klāstu, sākot no globalizācijas nodokļiem, beidzot ar solidaritāti, plājas starp mūsu darbiem un vārdiem, un arī šis pēdējā uh, viesa jautājums. Kas pārīkums, lūdzu? Nu jā, divās minūtēs jums ir jāatbild uz krietni daudziem jautājumiem. Paldies! Es uh, gribēju teikt, ka eh, tā ir viena no galvenajām problēmām. Uh, laiks mums vienmēr ir tikai divas uh, minūtes. Uh, Ja mēs runājam par godīgumu un godīgu nodokļu maksāšanu, vairums politisko grupu parlamentā par to jau ir runājis. Un tā ir viena no galvenajām, tas ir viens no galvenajiem cēloņiem, kādēļ Eiropieši nav apmierināti ar ES, jo mēs nevaram neko tur atrisināt. Mēs esam gatavi to risināt. Eiropas parlamentā vairākums to atbalsta, bet mums nav kompetenci šajā jomā. Tas ir tikai un vienīgi dalībvalstu pārziņā. Tādēļ mēs nevaram neko tur darīt. Es visu laiku par to runāju runāju, un pilsoņi bieži vien uh, grib, lai mēs uzņemamies atbildību. Viņi domā, ka mums tur kaut kas ir jādara, bet mums nav kompetenci. Dalību valsts mums tās nepiešķir. Un jāsaka, ka cilvēki nav neapmierināti ar dalību valstu lēmumiem. Viņi visu vainu uzveļ mums. Tas nav godīgi. Tādēļ es gribētu patiešām godīgas debates par uh, to, kas tad eh, ir Eiropas kompetencēs un kas nav. Un patiešām mums vajadzētu parūpēties, lai nodokļu jautājumi vienreiz tiktu piešķirtē mēs citādi mēs problēmu neatrisināsim. Tālāk par palīdzību katastrofu skartajiem reģioniem. Paldies Dievam, Eiropas Savienībai ir eh, vairāki instrumenti, bet es eh, konstatēju, ka varam darīt vēl vairāk. Mums ir jārunā godīgu valodu. Mēs nevaram atrisināt pilnīgi visu. Mums ir uh, daudz, kas jārisina pašmājās, reģionos, un dažreiz man rodas tāds iespējas, ka uh, Eiropas, no Eiropas Savienības mēs sagaidām pārāk daudz. Protams, mēs varam palīdzēt vairāk, tas ir jādara, bet nevajadzētu aizmirst arī dalību valstu politisko atbildību un ir arī daudz, kas jādara, lai varētu novērst katastrofas. Bet, protams, es neapstrīdu, ka ES varētu darīt vairāk. Un vēl kāds jautājums, uz kur gribēju atbildēt uz visiem, diemžēl uh, nepaspējuši atbildēt, kādēļ tik daudz cilvēku novērš no ES. Es to redzu, es to redzu ikdienā, bet jāsaka, ka dalību valstīs arī tas tiek nepareiz traktēts. Piemēram, ja ir kāda politiskā pārtīka, kas iestājas par vienu vai otru jautājumu, tad var novērot, kādi tad ir rezultāti. Bet, ja runājam par Eiropas Savienību, tad vismaz Vācijā mēs varam lasīt avīzēs, jā, Eiropa ir lēmusi to un to, bet ka mēs te parlamentā mēģinam atrast vislabākos risinājumus, strīdamies, ķildojamies, par to pilsoņiem nav nekādas eh, nojausmas. Un, uh, tad ekstrēmie vai populisti mēģina to izmantot savā labā. Tā ir milzīga problēma. Tādēļ mums vajadzētu arī parūpēties, lai pilsoņi izprast, ka mums ir atšķirīgi viedokļi šeit parlamentā pārstāvam atšķirīgas politiskos strāvojumus. Paldies! Tagad nekavējoties dodu vārdu šākas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par tik labi formulētiem jautājumiem, un ir tik daudz jautājumu, kas mums ir jārisina. Nodokļu nemaksāšana, eh, negodīga eh, aplikšana nodokļiem, lielie uzņēmumi, kas maksā pārāk maz. Mēs to varētu atrisināt Eiropas līmenī, ja mēs varētu tur kaut ko darīt. Uh, Bet kāda tad ir problēma? Dalībvalstu valdības joprojām konkurē viena ar otru, lai eh, piesaistītu, lai ievilinātu šīs eh, kompānijas eh, savās teritorijās. Un jāsaka, ka ir dažkārt arī tādi īpaši darījumi ar lielām korporācijām. Uh, Komisāra Vesterhāgena, kas ir atbildīga par antitrasta pasākumiem, jau tagad skatās, kas notiek, piemēram, ņemot vērā arī uh, Apple gadījumu īrijā, vai to var uzskatīt par nelegālu valsts atbalstu vai nē. Mums ir jāizveido tāda saliedētāka pieeja, saliedētāka taktika, lai šos jautājumus risinātu kopīgiem spēkiem. Viens uh, jaunietis uzdeva jautājumu par uzņēmējdarbības uh, veicināšanu. Esmu progresīvi liberāli, un šis jautājums ir ārkārtīgi tūs manai sirdī. Viens piemērs, ja runājam par digitālo vienoto tirgu, mēs cenšamies paveikt tieši to. IT uzņēmumi var radīt ārkārtīgi daudz darba vietu, bet 28 eh, dažādu normu kopumu dēļ, runājot par PVN, patērētāju aizsardzību un autortiesībām, ir grūti kaut ko panākt. Un viņiem ir grūti arī piesaistīt eh, klientus citās ES dalībvalstīs valstīs jāparūpēs ne tikai par vienoto tirgu, bet arī par digitālo vienoto tirgu. Tika uzdots arī jautājums par zemestrīci. Tā ir dabas katastrofa, kas ir ļoti smagi ietekmējusi uh, Eiropas reģionu. Eiropas Savienībā bieži vien ir uh, dažādas katastrofas, kas ietekmē mūsu un domāju, ka Tajānī kunga dzīvē nepaiet ne diena, kad viņš nedomātu par Itālijā notiekošo, tādēļ esiet droši, ka viņš par to ir rūpējies. Vēl viena doma, jā, es redzu, ka man jau vairs nav vairāk laika palīdzis. Mums ir nepieciešami politiskie līderi arī dalībvalstīs, lai eh, viņi skaidrotu, kas tad notiek. Man te īsti nepatīk runāt par to, vai Eiropas Savienība rīkojas pareizi vai nepareizi. Ja mēs runājam par digitālo vienoto tirgu, kopīgo aizsardzību, lauksaimniecību, par konkrētiem jautājumiem, tad tas iegūst krāsu, tādu sulīgumu. Mums ir jābeidz runāt visu laiku par Eiropu. Mums ir jārunā par politiku konkrētās jomās domās, lauciņos, jo tas jau uzrunā cilvēku sirdis un prātus. Paldies! Thank you very much. Um... Liels paldies visiem, kas uh, uzstājās šajās debatēs. Trešais temats mūsu darba kārtībā. 27 dalībvalsts Eiropas Savienība, kā jūs zināt, eh, apvienotā karalis ir balsojusi uh, par to, lai dotos prom no Eiropas Savienības. Mēs ceram, ka šis process sāksies nākošnedēļ. Bet kā ir ar 27 dalībvalstu Eiropas Savienību? Pajautāsim Selīnai Geismanai, kas ir Young Europeans, uh, jauni Eiropieši, Francijas organizācijas priekšsēdētāja vietniece. Eiropas parlamenta priekšsēdētāja kungs. Monsieur le Président du Parlement européen. Pirms parlamenta priekšsēdētāja kungs, priekšsēdētāja vietniece, dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti un pilsoniskās sabiedrības pārstāvi. Kāda bija jūs, kāds bija jūs sajūts 20. Eh, 5. Eh, jūnijā 2016. gadā. Es biju skumja par to, ka apvienotā karaliste uh, vēlējās doties prom no Eiropas Savienības mēs uh, esam tā paudze, kas visvairāk uh, piedzīvos uh, Brexit sekas. Tas izraisa bezcerību un dusmas. Apvienotās karalistes lēmums uh, mums nolaupīs mūsu nākotni. Brexit ir tāds kā bremzes jauniešiem. Ir svarīgi, lai jaunieši un vispār Eiropas Savienības pilsoni, pilsoņi vēlētos ticēt Eiropas Savienībai, sapņot par jaunu Eiropas Savienības projektu. Šodien, diemžēl, tas vairs nav iespējams. Un tā es konstatēju Francijā. Pilsoņi vai, ir zaudējuši uzticēšanos Eiropas Savienības institūcijai. Mums ir steidzam jārīkojas pirms kļūst par vēlu. Mūsu misija ir atdot cerības Eiropas Savienības demokrātai, Eiropas Savienībai un Eiropas parlamentam ir sev jādod iespējas um, izrādīt 500 miljonu pilsoņu, ko šīs organizācijas pārstāv interesi. Populisti, eiroskeptiski xenofobi velta daudz pūļu Eiropas Savienības iznīcināšanai, un tāpēc mums kopumā ir jāizrāda spēcīga grība jāpliecina, ka Eiropa daudz ko var panākt. Marselā pirms divām nedēļām tika uh, spulcināts 150 jaunieši, kas bija nākuši no 38 valstīm. Un mums izdevās tur izveidot uh, pilsoņu konstitūciju ar 12 sadaļām, kas iestājas par pilsoņiem, par Eiropas Savienību. Šīs veiksmes tās liecina par to, ka mūsu paudze var nākt klajā ar konstruktīviem risinājumiem mūsu nākotnes vārdā. Mēs vēlamies demokrātiskāku, vienotāku, integrētāku savienību. Ja jūs dodat vārdu jauniešiem, tad viņi var runāt par jaunu, novatorisku Eiropu. Viņi var būt Eiropas zinējspēki. Mēs kopīgi veidosim šo Eiropas Savienību, ko mēs paši vēlamies, nevis to, kas mums tiek uzlikta par nastu. Thank you. Paldies. Un tagad došu vārdu Eiropas parlamenta deputātiem. Vispirms dod vārdu Kastaldo kungam. Thank you. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Okay. Dear friends, Dargie draugi, dargie kolēģi, Eiropas Savienība nozīmē tās pilsoņu. Un šī, šī iespēja šodien izteikties ir ārkārtīgi svarīga. Ak, tā mikrofons darbos, saka Stādokungs. Paldies, priekšsēdājas kundze, dargie draugi, dargie kolēģi. Eiropas Savienība nozīmē tās pilsoņu. Un šī iespēja jums izteikties šodien ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir jāpieņem lēmums par mūsu nākotnē kopā. Jūnijā Lielbritānijas pilsoņi pieņēma lēmumu par izstāju no Eiropas Savienības, un tas ir lielākais izaicinājums, ko e, kopš ES dibināšanas. Un tāds ir fakts, un īstenībā situācijai varētu domāt arī jāpielogājas viņa plāniem. Patiesībā ir jābūt otrādi. Šim grūtajam brīdim ir jāto par e, jaunu virzītāju. Brīti pauda uh, savu vilšanos Eiropas Savienībā. Mums ir pienākums rast atbildi uz viņu un citu bažām. Eiropas projekts tika veidots, lai nodrošinātu mieru Eiropas kontinentā un nodrošinātu labklājību iedzīvotājiem. Bet šodien taupības pasākumi, kas tiek īstenot Eiropas Savienību, nozīmē arī nabadzības e, pieņemšanos spēkā. Šīs politikas nekad nav neitrāls, līdz ar to tiek palielināts e, līdzsvaru trūkums e, starp dalību valstīm. Bet mēs varam Eiropas Savienību atkal ievirzīt pareizajā ceļā, piešķirot instrumentus, kas vajadzīgi pilsoņiem. Sociāls un taisnīgs Eiropas mērķis ir iespējams pateicoties sociālā projekta progresa mērķiem, kas uh, ir pausti līgumā. To var arī panākt, stiprinot līdzdalības demokrātiju. Junker dokumentā atainojas parastā kļūda. Tur ir izklāstīta vesela virkne instrumenti, bet nav izstāstīts dažādās politikas. Brexit eh, varētu būt eh, domino efekta iesācējs. Laika vairs nav daudz. Mums ir morāls vēstures pienākums darīt visu, kas mūsu spēkos, lai izvairītos no šī domino efekta. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāji. Kas taldo, kungs pārstāv brīvības un tiešās demokrātijas Eiropu? Tagad dod vārdu Rodrīgas skundzei, kas ir sociālas sociālis demokrātu uh, alianses pārstāv. Esat sveicināti. Mēs šeit esam nākuši, lai jūs uzklausītos. Un es esmu paturējis prātā vēstījumu, kas šeit izskanēja, kad jūs runājāt par uh, lielo sanāksmi, ko jūs noturējat. Tagad pārējuši angļu, uz angļu valodu. Es vēlos sacīt, ka jūs nākat ar pareizo vēstījumu Eiropas Savienības nākotnē. Šis vēstījums mums ir jāpieņem Romā, kad tiksimies atkal 25. martā. Mums ir skaidri jāsaka, ka mums ir vajadzīga jauna darba kārtība nākotnes vārdā. Tas, kas liks uz spēles, ir miers, labklājība, taču galvenokārt mūsu dzīvesveids, mūsu tiesības uz laimi. Jaunieši Eiropā ir tie, ka šo vēstījumu var nest tālāk, un tas jums arī būtu jādara. Un tas, kas liks uz spēles Romā 60 gadu pēc līguma parakstīšanas, ir tas, ka Eiropas Savienība vairs nevar būt vienkārši tirgus savienība. Nē, mums jābūt ir vienotiem politiskā, ekonomiskā, kultūrālā ziņā uz demokrātiskiem parakstiem. Un jūs zināt, Selīna, es zinu, ka jūs labi saprotat, ka priekšnoteikums, lai to panāktu, ir tas, lai Eiropas pilsoņi būtu pilnvērtīgi pilsoņi, tādi, kādi esat jūs. Tas ir jūsu lielais vēstījums. Un tad jūs nācāt klajā ar argumentiem, lai pārliecinātu citus, kāpēc mums vajadzīga Eiropa. Tāpēc, ka mēs varam panākt daudz vairāk, ja mēs esam vienoti. Uh, Tā mēs varam risināt klimata pārmaiņu problēmu, tā mēs eh, labāk varam panākt veiksmīgākas darba vietas, tā mēs varam gūt lielākus labums no digitālās revolūcijas, varam nodrošināt, ka katrs, kas tur darbojas, ir aizsargāts, viņam ir pieeja sociālai aizsardzībai, ka mēs nedalām cilvēkus pa paudzēs. Un tad Eiropa var veidot tādas darba vietas, kādas jums vajadzīgas labāks nākotnes vārdā. Šādu spēcīgu vēstījumu jums ir jāpauž Romā, bet jau šis brīdis šodien ļoti svarīgs. Paldies, ka esat mūsu viešņi. I'm... Es paldies turpie priekšstādātē. Mm, jūs varat tak nolaist savus lapiņas ar numuriem. Es redzu, ka ļoti daudz cilvēku vēlas izteikties. Tas ir lielākais skāds, skaits, kāds vis, līdz šim bijis. Es daudziem likšu vilties, bet kā pirmiem došu vārdu 690. Lūdzu, vārds jums. Also, mein Name ist Julian Schulz, ich komme aus Würsel. Mani sauc Julians Šulcs, esmu no Vācijas, man ir 17 gadi un es šogad pirmo reizi balsošu vēlēšanās, un manai paudzei ir jāveido Eiropas nākotne, jāuzņemas atbildība par Eiropas nākotni, un ir svarīgi uh, mūsu uh, jauniešiem kā man dot iespēju piedalīties uh, politikas procesos, pielikt uh, savu roku, dot savu ieguldījumu. Eh, tas eh, ir, eh, diemžēl, jāatzīst, ka daudz jauniešu vispār neiet uz vēlēšanām un nebalso un ir jārosina jauniešu interesi par Eiropu, par politiku kopumā, un tādēļ ir jaunieši politiski jāie jāizglīto un jārosina interese par Eiropas Savienību un politiku. Paldies! Three... Un tagad 321. numurs. Vārds jums, lūdzu. 321. šis numurs. You know who you are? Yes. <laughs> okay. Jūs zināt, kam ir tas numurs, vai ne? Ļoti labi. Vārds jums. Labdien visiem. Man sauc Anna. Es mācos Māstriks universitātē un es. Uh, Eh, es, esmu Eiropas asociācijas eh, locekļu šai grupā. Lai cilvēki justos tuvāki Eiropas Savienībai, viņam jā, jā, jāsaņem labums no Eiropas Savienības. Tātad viņam jābauda brīvības, ko piedāvā Eiropas Savienība. Šit, ka supranacionālā Eiropa ir pārāk atdalīsies no dalību valstī. Ko jūs dalīsi, darīsiet, lai piešķirtu pilsoņiem tādu eiropeismu izjūtu. Tās tiešām trūkst. Un kā panākt, lai cilvēki vēlētos vairāk Eiropas? Kā varētu mm, novērst to burbuli, kurā Eiropas institūcijas šķiet ir noslēgušās? Thank you and well done. Paldies. Un es teicu jūs, kolēģi, ka šī fotografija izskatīsies īpaši labi. Parasti šeit telpā mēs to neļaujam, bet šeit ir izņēmums. Un tagad vārds 8.09. Man šķiet, tas ir telpas tālākajā galā. Jā, lūdzu. Laura Hūn, ich komme auch. Labdien, e, es esmu Laura Hūna, e, esmu no Vācijas virzens. Un es, e, mums ir jādomā par labāku nākotni, par kopīgiem risinājumiem, un es domāju, ka bēgļu problemātikas jomā mēs varētu rast labākus risinājumus kopīgiem spēkiem, jo ir valstis kā Polija, kuri neuzņem nevienu bēgli, un mēs Vācijā esam uzņēmuši ļoti daudzus bēgļus, un es uzskatu, ka Angela Merkel ir rīkojusies pareizi, bet mums ir uh, nepieciešama vienota Eiropa, un uh, tādām valstīm kā Polija ir jābūt gatavām uzņemt bēgļus. And the final speaker. Un kā pēdējais uzstāsies 609. Liels paldies! Soņa Fonais, es pārstāvu jaunos Eiropas federālis. Daži cilvēki ir apsveikuši to, ka Brexit nozīmē, ka Savienība beidzot virzīsies uz priekšu un kļūs iekļaujošā bez tās valsts, kas izstājās bez jebkādas tālākas integrācijas. Taču tas ir apšaubām. Dažkārt sajūta ir tāda, ka Savienība ir koncentrējusies uz ekonomisko integrāciju tādiem praktiskiem jautājumiem kā drošība, piemēram. Taču mēs esam aizmirsuši, ka mūsu Eiropa galvenokārt ir politiskas dabas projekts ar, ar brīvību, solidaritāti, mieru kā tās kodola. Tad mans jautājums ir tāds, Kā mēs varam panākt, lai Eiropas Savienība būtu spēcīgāka, ja pavisam drīz tā būs tikai 27 dalībvalsts savienība? Paldies! Now. Paldies jums! Tagad došu vārdu maniem diviem kolēģiem. Rodrīgas kundze, lūdzu. Sākšu ar jums un galvenokārt šis pēdējais jautājums. Kā padarīt Eiropu stiprāku? Is, is yours? Yeah, it seems so. Uh, th thank you very much. Liels paldies. Es uh, uh runāšu pievērsīšos šai vispārējai diskusijai par to, kā atkal veidot vēlmi pēc Eiropas. Un es gribētu pastāstīt par sevi. Es uh, esmu guvusi Erasmus tīpa pieredzi, esmu studējusi ar cilvēkiem no dažādām Eiropas valstīm un uh, Uh, šī pieredze ir mainījusi manu dzīvi, un jūs noteikti arī kaut ko tādu esat pārdzīvojuši. Un man atbild uz jūsu jautājumiem ir šāda. Mums ir uh, nepieciešams daudz vairāk uh, strādāt kopā dažādās jomās, uh, kad, teiksim, uh, kad mēs uh, pār, pārceļamies uz citām Eiropas pilsētām, meklējam draugus, eh, kad eh, strādājam savā pirmā darba vietā, kad eh, darbojamies mākslā, zinātnē, kopā strādājam humanitārās palīdzības organizācijās. Es nevaru aizmirst, ka bēgļu krīzes uh, augstākajā punktā mēs redzējām, ka cilvēki meklē reālus risinājumus šai bēgļu krīzei, un kad saskaramies ar trešajām valstīm pasaulē, lai palīdzētu tām attīstīties, lai mainītu cilvēku dzīvi. Un Eiropas jaunieši strādā kopā un šādā veidā viņi var nodot šo vēlmi eh, nākamām paudzēm šo deksmi, šo vēlmi veidot Eiropu. Un uh, tas ir ļoti uh, labs pozitīvs demokrātijas piemērs. Paldies! Paldies! Tagad vārds Kastāvgdokungam. Priekšstādātāji, es atbildēšu arī franču valodā, jo es uzskatu sevi par Erasmus paudzes bērnu, esmu divus gadus arī studējis Francijā, un tagad turpināšu itāļu valodā, kas man ir dzimtā valoda. Tātad atbild uz pirmo jautājumu, kā iesaistīt jauniešus. Nu, ir uh, jaunieši jāiesaista politikā jau Eh, ļoti agri un jādod reāla iespēja darboties politikā. Eh, nu, pirmais, ko varētu darīt, būtu eh, radīt reālu izpratni par demokrātiju, un tas Eiropai būtu jādara. Pilsoņu iniciatīvas ir jāstiprina, un tās ir izrādījušās ļoti efektīvas. Tāpat, ko mē, mums darīt, lai cilvēki labāk apzinātos, ko pozitīvu Eiropa dod. Nu, mums būtu jānostiprina mūsu kritēriji, mums būtu daudz vairāk jādomā par sociālām dimensijām. Uh, Es domāju, ka mēs būtu varējuši daudz ko vairāk sasniegt, ja būtu saulēcīgi sākuši šo procesu. Protams, mēs skaisti runājam, tiek runāts par sociālo Eiropu, bet mums tas viss ir jārealizē praksē. Un, lai to panāktu, ir eh, jāuzlabo integrācija. Nevar vienkārši uzspiest kaut kādas politiskās izvēles tādas kā. Ka taupības politika. Mums ir jāstrādā pilsoņu interesēs, tāpat jānodrošina reāla solidaritāte arī bēgļu jautājumā. Atsevišķas valstis ir atteikušās veikt pasākums, ko mēs lūdzām. Šeit tiek piemēroti dubult standarti, un tas viss grauj mūsu uzticamību. Mums ir jācīnās pret šādiem dubult standartiem un mums ir jāizrāda uh, lielāka apņēmība īstenot uh, pieņemtos lēmumus. Uh, jo pretējā gadījumā mēs tikai cīnāmies ar simptomiem, nevis ar cēloņiem. Paldies kuri, visiem, kuri piedalījās šajā diskusijā. Tagad nākamais temats - drošība, iedzīvotāja aizsardzība, nemierīgos laikos. Es domāju, ka mums nav īpaši, man jums nav īpaši jāstāst par to, kādas bāžas mums rāda šī joma. Un es došu vārdu Basras uh, kungam, kurš ir no Londonas Karaļu koledžas starptautiskā radikalizācijas pētniecības centra. Pirms gada notika terora akti Briselē, un tie apliecina par to, ka pastāv reāla saikne starp noziedzību un terorismu. Aba krāvī brāļi, kuri organizē šo teroraktu, uh, eh, bija jau varas iestādēm zināmi noziedznieki, viņi bija eh, bijuši sēdējuši cietumā. Uh, Un mēs konstatējam, ka noziedzīgā un teroristu subkultūra arvien vairāk saplūst, un daudzās Eiropas valstīs tie, kas ir devušies uz Sīriju, jau bija policijai pazīstami nevis par eh, terorismu, bet viņiem ir bijuši jau eh, bijusi sodāmība par kriminālu noziegumiem. Bet tad viņi ir iesaistīti radikalizācijas procesā. Un uh, arī viņu uzvedība ir pretrunīga. Viņi pat uh, te, lieto narkotikas, tās pārdod, bet tāpat laikā ir uh, it kā ļoti ticīgi musulmaņi. Tas pats uh, sakāms arī par Berlīnas terora akta um, rīkotāju. Kā reaģēt uz šo uh, problēmu? Nu, tipiskie uh, priekšlikumi par to, kā Eiropai rīkoties, ir uzlabot informācijas apmaiņu starp dalību valstīm vai dalību valstu iekšienē. Protams, tas ir būtiski, ir svarīgi, lai nodrošinātu efektīvu sadarbību, tam ir nepieciešama uzticība. Eiropas Savienībā ir jāstiprina neformāla sadarbība starp terorisma apkarotājiem, lai viņi viens otru pazītu, lai viņi varētu apmainīties ar uh, pieredzi un uh, kopīgi vērsties pret apdraudējumu. Paldies! Many... Jā, ja iepriekšējās debatēs jau bija uh, daudz gribētāju uzstāties, tad šajās debatēs ir vēl lielāks entuziasms, diemžēl visiem nebūs iespējams uzstāties. Par to jau jūs iepriekš brīdinu. Nu, vispirms vārds mūsu eh, parlamenta deputātiem, vispirms Roberta Macola no Eiropas Tautas partijas grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Jebkurš no mums kas uztver Briseli par savām otrām mājām, eh, nevar aizmirst šo izmisumā eh, un skumju sajūtu pagājušajā gadā. Bet eh, kas ir jādara, lai vērstos pret terorismu apdraudējumu, lai uh, Uh, novērstu uzbrukumus, lai vērstos pret šīs parādības cēloņiem. Ja jautāja Maltas pilsoņiem, kas viņiem ir vissvarīgākais, viņi atbild, ka viņi vēlas, lai tiktu nodrošināts pamatiesības uz drošību, lai viņi varētu dzīvot, kā viņi vēlas. Šajā parlamentā mēs esam daudz strādājuši pie tā, lai pātrinātu noteikumu pieņemšanu par kopīgiem noteikumiem Eiropas Savienībā par pasažieru datu sistēmas izveidi ir uh, noteiktas sistemātiskas kontrolas uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Mēs vēršamies pret radikalizāciju, pret terorisma finansēšanu savotiem. Un mēs uh, arī nodro, vēlamies nodrošināt labāku atbalstu terora aktu upuriem un viņu piedarīgiem. Uh, šīs traumas uh, ietekmē pēc tam vairākas paudzes. Un mums ir arī jāpiemina tie uh, līdzpilsoņi, ko esam zaudējuši. Bet ar visu to, ko mēs esam paveikuši, nepietiek. Mums ir jādara vairāk, jāpastiprina darbs pie informācijas apmaiņas uh, veicināšanas, lai šīs teroristu apkarošanas um, sistēmas varētu labāk sadarboties. Uh, lai būtu arī vienotā Eiropas krimināla sodu informācijas sistēma, jāizpilda arī tās nepilnības, ko atklāja Berlīnas terorāks, ka bija vairāk nekā desmit identitātes iespējams vienam, vienai personai, un tas iepriekš netika konstatēts. Tāpat jāsadarbojas ar trešām valstīm cīņā pret terorismu, un es esmu pārliecināta, ar kopīgām pūlēm mēs Eh, sasniegsim izvirzītos mērķus. Paldies! Tagad vārds Monikai Makovejai no Eiropas eh, konservatīvo un reformistu grupas. Paldies! Es pirms atbildēšu uz eh, uzdoto jautājumu par sadarbību starp dalību valstīm informācijas apmaiņas jomā. Jā, tas ir ļoti būtiski. Šī sadarbība uh, nenotika pietiekamā mērā, un tas padarīja šos teroraktus iespējamus. Ļoti svarīgi ir izmantot mūs, mums pieejamo informāciju. Mums ir uh, Schengens informācijas uh, sistēmas datubāze, vīzu datubāze, pazaudēto dokumentu datubāze un citas, bet vēl pirms gada šīs datubāzes bija pustukšas, ja tā varētu teikt, jo dalība valstis tur neiekļāva informāciju. Visās valstīs bija tāda tendence paturēt informāciju pie sevis. Viņi nevēlējās uh, dalīties ar citām valstīm ar uh, izlūki informāciju vai nu uzticības uh, trūkumu dēļ vai citu iemeslu dēļ. Uh, šai pieejai ir jāmainās. Tagad jau ir uh, notikušas pārmaiņas, piemēram, Eiropol saņem informāciju no dalību valstīm jau ir uh, kopš pagājušā gada saņemti 8 miljoni jaunu uh, informācijas vienību. Visām dalību valstīm ir jāiekļauj informācija datubāzēs, lai tās būtu pēc iespējas pilnīgas, un uh, tas ir jādara pēc iespējas ātri, lai būtu iespējams aizturēt uh, Uh, personas, kam ir uh, krimināli vai teroristiski nolūki, lai viņi nevarētu doties no Vācijas uz Franciju, lai viņi nevarētu iebraukt Eiropas Savienībā vai izbraukt no tās un atkal tur atgriezties, uh, izmantojot citu identitāti, jo tas arī var notikt. Tāpat mums ir jāstrādā pie uh, Uh, sejas atpazīšanas tehnoloģiju izveides, un tā jāizmanto uz Eiropas Savienības robežām. Eksperti norāda uz to, ka pirkstu nospiedumi nav vislabākais veids, kā identificēt personu, jo pirkstu nospiedumi var mainīties, var tikt uh, bojāti un ka labāk izmantot ir varavīksnenes attēlu kā atpazīšanas pazīmi. Mums, mēs vēlamies garantēt drošību, bet tā nav simtprocentīga un mums ir dažādu valstu pārstāvjiem jāsadarbojās ne tikai kā deputātiem, bet arī kā uh, aiz drošības iestāžu pārstāvjiem. Paldies! Lūdzu, vārds tā, uh, numur 3 vietā sēdošajam. Es uh, pārstāvu Vāciju. Uh, uh, laiki mainās un ir atbilstoši jāmaina arī likumdošana. Iepriekšējie runātāji minēja vairākus pasākums, kas ir nepieciešami, lai uzlabotu iedzīvotāju drošību, bet tāpat laikā nevajag pārspīlēt jo <clears throat> tie, kas upurē brīvību drošībai, beigās zaudē abus. Un uh, Eh, policijai un speciāliem dienestiem jau likumdošanā ir piešķirtas pietiekamas tiesības, to nevajag pārspīlēt un nedrīkst pieļaut, ka pēc teroristu uzbrukumiem pilsoņiem tiek atņemta jebkāda brīvība. Protams, mums ir jāizvirs par eh, prioritātu drošību, bet mēs nedrīkstam ierobežot pilsoņu brīvību. Paldies! Fai. Tagad 2, 4, 5. 245. Paldies, mani sauc Koeljo, esmu no Portugāles. Pateicos par iespēju uzstāties mana reģiona vārdā. Es esmu no Portugāles ziemeļiem un vēlos pievērst Eiropas Savienības uzmanību e, drošības jautājumiem. E, proti tam faktam, ka radikāli noskaņoti grupējumi var apdraudēt Eiropas attīstību. Un mēs būtībā ikdienas saskaramies ar to, kā tiek izmantot ieroči, notiek vardarbīgi uzbrukumi. Bet, piemēram, cilvēki, kas dzīvo laukos, jūt pastāvīgu apdraudējumu. Piemēram, mednieki uh, izmanto ieročus, un es pārstāvu mednieku intereses, un mēs tagad uh, jūtam, ka būtībā mūs cenšas no laukiem padzīt. Un Eiropa nedrīkst aizmirst uh, par šiem jautājumiem. Lauku teritorijas Eiropā ir jāaizsargā, jās, jāaizsargā daba un uh, Eh, šo dabas aizsardzību nodrošina cilvēki, kas dzīvo laukos, un arī mednieki dod savu ieguldījumu, palīdzot saglabāt bioloģisko daudzveidību, saglabāt eh, mūsu dabu un kultūru. Paldies! Tagad 751. Sveicināties, esmu Eferts eh, de Raikers no Beļģijas Kristīgo demokrātu partijas. Uh, Es gribēju uzsvērt, ka vairāk vajadzētu investēt informācijas tehnoloģijās, lai varētu mainīties ar datiem, bet jāsaka, ka šodien ir starptautiskā pretrasisma un antidiskriminācijas diena. Es domāju, ievarot šos svarīgos principus, mēs arī varam garantēt vairāk drošības. Jāsaka, ka daudzi Ziemeļāfrikas eh, izcelsmes cilvēki vienkārši uzreiz tiek apzīmēti kā teroristi, un šāda ksenofobija nav pieņemama. Mums ir jādomā, ka diskriminācija un rasisms ir jāierobežo mūsu sabiedrībās, un es gribētu arī. Es citēt eh, vismazāk populārākā Amerikas prezidenta uh, vārdus, kas Brisele nosauca par um, peklas caurumu, mums patiešām ir jādara daudz, mums ir uh, jādara. Uh, uh jāveic labāka IT sadarbība un vispārējais, lai, šos, lai šis klišais atspēkotu. Paldies! Thank you. And the last speaker. Paldies, un pēdējais runātājs 148, lūdzu. Oh, 148. 148. Tak for. Welcome. Thank you. Uh... Paldies. Esmu no Dānijas. Es piekrītu uh, iepriekšējiem runātājiem uh, par to, ka ir jāpastiprina sadarbība Eiropā informācijas apmaiņas jomā starp uh, tiesības sargājušām organizācijām. Mums vienam no otru jāmācās vienam, viens otram jāuzticas, lai garantētu mūsu pilsoņu drošību. Jautājums, kā labāk novērst teroraktus? Un atbilde ir pašā vārdā - terorisms meklējama. Mums uh, Mēs nedrīkstam atteikties eh, vai ierobežot cilvēku brīvību, viņus pārāk uzraugot. Nu, es domāju, ka mums ir jāatbalsta visi pētījumi un visas tā, tie eh, cilvēki, kas eh, strādā, lai garantētu iedzīvotāju drošību. Ir svarīgi arī uh, uh, turpināt uh, cīņu par uh, individu tiesībām visā Eiropā un e, parādīt teroristiem, ka ar teroru viena nepietiks, lai piespiest mūs atteikties no mūsu pamatprincipiem. Un tieši tad, kad ir grūti, tad ir jācīnās. Paldies! Tagad atgriezīsimies. Uh, pie mūsu deputātiem. Došu vārdu Mecovs kundzei un pēc tam Makovejs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā vēl neviens nav runājis manā dzimtajā valodā, tad es tagad runāšu maltiešu valodā. Vēlos pateikties visiem, kuri piedalījās šajās debatēs, un es piekrītu pirmajam runātājam, ka mums nevajag pārspīlēt, jo ja mēs ierobežosim brīvības, uh, ko uh, esam tik grūti izcīnījuši Eiropas Savienībā, tas nozīmētu, ka teroristi ir guvuši virsroku, ka viņi ir uzvarējuši. Es tik ļoti cīnījos par manas valsts iestāju Schengens zonai, ka mums ir uh, Eh, jāaizstargā šie sasniegumi, mums ir eh, aktīvāk, apņēmīgāk jācīnās par mūsu kopīgo Eiropas projektu. Mums ir jāaizstāv ik viens. Tie, kas dzīvo pilsētās, tie, kas dzīvo ciematos un laukos. Pati esmu māte un mani bērni jautā man, kādēļ tad, kad es eju uz skolu, uh, vai kad atrodos sabiedriskā vietā, visur redzami karavīri. Ja salīdzinu manu bērnu dzīvi ar to, kāda bija mana bērnība, jāsaka, maniem bērniem klājas daudz grūtāk nekā man savu laiku. Ir daudz grūtāk man garantēt manu bērnu drošību, nekā tas bija savulaik maniem vecākiem. Uh, par datiem. Jā, mums jādara šajā jomā daudz vairāk. Ja mēs uh, tiesību stargājošām iestādēm piešķiram uh, pilnvaras aktīvāk veikt informācijas apmaiņu, tad būs iespējams novērst uh, teroristu uzbrukums. Un tas nozīmē, ka mums nebūs parlamentā kādreiz vēl jārunā par traģiskiem notikumiem. Mums ir jāturpina cīņa, un es varu apsolīt, ka to mēs arī šeit parlamentā darīsim. Mums jāpanāk līdzsvars starp uh, drošību un brīvību. Tagad vārds Makovēs kundze, lūdzu, divas minūtes. Uh, thank you, madam Čē. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, arī runāšu dzimtajā valodā, kas ir rumāņu valoda, tāpat kā manu kolēģi Robertu. Es ceru, ka šeit ir arī kādi tautieši e, šajā zālē. Vai šeit ir kādi rumāņi? Jā, ļoti jauki. Nici o secundă nu, nu, nu am gândit și noi nu gândim aici în a reduce libertățile cetățenei. Mēs nedomājam ierobežot Eiropas pilsoņu brīvības. Ir jābūt līdzsvaram starp individuālajām tiesībām un drošību. Tikai tā mēs varam saglabāt ierasto dzīvesveidu. Dažreiz ir jāatsakās no um, daļas ērtību, bet mēs nekādā gadījumā negribam uh, iejaukties cilvēku personiskajā dzīvē. Informācija, uh, pirkstu nospiedumi, uh, ieraksti krimināla reģistros, viss šī informācija dalība valstīs ir pieejama pieejama, bet uh, līdz šim nav notikusi tāda veida informācijas apmaiņa, un tādēļ arī varēja notikt uh, teroristu atentāti. Un tieši tādēļ sadarbība un informācijas apmaiņa ir ļoti nepieciešama. Informācija ir mūsu rīcībā, tā atrodas datubāzēs, bet ar to ir jāmainās. Ja mēs runājam par caurskatāmību, Mums ir uh, jādomā par caurskatāmību finanšu jomā, jācīnās pret terorista, uh, terorisma aktivitāšu uh, finansēšanu, jo bieži vien arī dažādas ārzonas uh, firmas tiek dibinātas, lai finansētu šādus atentātus. Mums ir arī jādomā, kā labāk ietaupīt nodokļu maksātāju naudu. Rezumējot, gribu teikt, mums ir jābūt visiem kopā, bet ir jābauda visu mūsu pilsoņu uzticība, jo ne visi no viņiem uzticas Eiropas institūcijām. Tādēļ ir jābūt mazākam institūciju skaitam, tērējot mazāk finansējumu. Tas ir izšķirīgi svarīgi un visiem jābūt līdztiesīgiem. Paldies! And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 Ceru, ka eh, tad, kad pavicinu šo āmuriņu, es pārāk nenobaidu mūsu viesus, bet katrā ziņā paldies arī par jūsu izteikumiem, bet laiks ir jāievēro. Tagad eh, ķersimies pie jautājuma, kas visiem ir interesants. Es tā ceru, klimata pārmaiņas, mūsu planētas aizsardzība. Es redzu, ka jau piesakās runātāji, tā ir ļoti laba zīme, un tagad došu vārdu. Uh, Magdai Stokievičai, kas ir Friends of the Earth Europe direktore. Lūdzu. Madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jāsaka, ka mūsu planēta piedzīvo ārkārtas stāvokli. Klimata pārmaiņas notiek, un tas nav nekāds izdomājums, kā teica Donalds Trumps. Cilvēki jau jūt klimata pārmaiņas sekas visā pasaulē, arī Eiropā. Jāsaka, ka temperatūra visā pasaulē eh, kāpi, tā varētu kāpt pat par 3 grādiem pēc Celsija. Eiropa eh, ir pienākumi eh, samazināt to līdz pusotram grādam. Lai to varētu panākt, ir jāpanāk, lai mēs savas spēkstacijas darbinātu bez fosilējiem kurinājumiem. Tas ir jāpanāk līdz 2020. gadam, tā mazinot mūsu atkarību no fosilējiem energoavotiem. Mums nevajag sevi izolēt, nevajag uh, tā tad veidot uh, fosilo kurināmo nākotni. Ir jābeidz arī šādu energoražotāju finansēšanu un subsidēšanu. Vairāk ir jāvēršas um, pie energo, atjaunīgo energoavotu izmantošanas. Ir jābūt investīcijām inovatīvos avotos un ir jādomā arī par aprites ekonomiku. Jāsaka, cilvēki jau paši daudz ko dara, viņi rīko pasākumus, piedalās energoefektivitātes projektos, viņi mēģina izkļūt no šīs fosilo kurināmo atkarības, bet ir jāparūpējas, lai politisko lēmumu pieņēmēji arī veiktu šo pārēju. Uh, ir jāparūpējas, lai visi tiktu iesaistīti šajā procesā. Es lepojos, ka esmu poliete, bet man uh, ir jākaunās par polijas valdības lēmumiem klimata un enerģijas jomā. Mums kā pilsoņiem ir jāparūpējas, lai uh, būtu pārskata atbildība, lai mūsu politiķi stāstītu, ko viņi dara, lai cīnītos pret klimata pārmaiņu sekām un tāpat. Eh, mums ir jāsaka parlamenta deputātiem, ka cerams energo pakotne pēc diskusiju noslēguma būs daudz ambiciozāk nekā tad, kad tā nonāca uz jūsu galdiem. Paldies! Paldies! Tagad uzstāsies parlamenta deputāti. Pirmais Ekhauta kungs no Zaļo un Eiropas brīvās uh, savienības grupas lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem, kas esat ieradušies un uh, piedalāties debatēs. Un ir patiešām lieliski, ka uh, Eiropa ir pastāvējuši 60 gadus, ka mēs varam organizēt šādas diskusijas, bet ir labi, ka jūs saskatāt arī problēmas, jo klausoties diskusijās uh, visu pēcpizienu varētu šķist, ka visi ir vienas prātis par visu, bet nē tā nav. Mums šeit ir tādas kaismīgas politiskas diskusijas, tas ir ļoti jauki, tas norisinās demokrātiskā garā, bet ir lielas viedokļa atšķirības, un jums tas ir jāsaprot. Un tā, kad tiek runāts par nodokļu nemaksāšanu, tad citi runā par uh, to, ka. Uh, tā ir nodokļu konkurence, un e, šķiet, ka politiķi to aizstāv par brīvu tirzniecību runājot, viss par to runā, bet jāpavaicā politiķiem, kādēļ uzņēmumi var sūdzēt tiesā valdības. Ir jārunā par to visu, par to ir jādiskutē, un e, kurš tad atbalsta uzņēmums, kas var iesūdzēt tiesā valdības. Tie ir tie jautājumi, kas šeit ir jāuzdod. And the same, and the same is on climate. Tas pats attiec arī uz klimata pārmaiņām. Visi teiks, cik labi lēmumi tika pieņemti Parīzes konferencē, Parīzes vienošanās, cik svarīga tā ir. Bet pavaicājiet politiķiem, ko tad viņi mainīs, kā viņi grozīs savu politiku, lai Parīzē nospraustos mērķus sasniegtu. Nīderlandē, manā dzimtenē, tikai pagājuši nedēļa bija vēlēšanas. Tikai trīs partijas - liberāļi, kristīgie demokrāti un pat sociāla demokrātija, es atvainojos, Džo, arī viņi eh, nedarīja pietiekami daudz, lai īstenotu Parīzes principus dzīvē. Tikai trīs partijas tos atbalstīja. Ļoti jauki 60 gadi demokrātijas gadskārtas, bet esiet eh, pat tiešām aktīvi un iesaistīti. Parūpēties, lai eh, vārdiem sakot darbi. You. Um. Thank you. You get... Paldies. Jūs Šķiet, eh, varēsiet iegūt balvu, kā tas deputāts, kas eh, ievēro sev atvēlēto laiku. Tagad eh, Lainina kungs no progresīvās sociālistu savienības. Paldies! Man arī ir liels prieks redzēt visus apmeklētājus plenārsēžu zālē. Es esmu ne tikai parlamenta deputāts, bet esmu arī Eiropas kustības priekšsēdētājs, un es ceru, ka pateicoties 60. Romas līguma gadskārtai būs jauna šāda kustība, jo šo Eiropas Savienību esam izveidojuši pilsoņu dēļ, nevis valdību dēļ. Jāsaka, pilsoņi seko uh, Briselē un Strasbūrā un citās pilsētās notiekošajam, bet nevienmēr ir izrādījuši aktivitāti. Esmu ārkārtīgi priecīgs tā, tādēļ, ka pēdējo nedēļu laikā eh, tik daudz pilsoņu pulcējās ielās uz pilsētu laukumiem, un es ceru, ka tas notiks arī Romā šonadēļ, sestdien. Es domāju, ka mums ir vajadzīga Eiropa, kas eh, pasargā savus pilsoņus, kas domā par nākotni, kas ir droša, demokrātiski iekļaujoša, kas pieņem tādas politiskās atlīnijas, kas 21. gadsimtā ir nepieciešams. Es jau ļoti daudzus gadus strādāju ekoloģiskajā jomā, pat pirms eh, radās eh, zaļā partija, bet man ir liels prieks, ka varam sadarboties. Un jāsaka, pirms 250 gadiem industrializācija sākās Eiropā, tieši šeit, un mums ir šī atbildība būt līderiem. Es arī esmu Ķīnas ES delegācijas vadītājs. Ķīna mums skrien garām milzu soļiem. Tādēļ mums ir ne tikai jārunā un jā sprediķo aprites ekonomika, bet ir jāveido arī pareizās tehnoloģijas. Es zinu, Ķīna ir lēmusi desmit jomās izmantot vislabāko, spīcāko tehnoloģiju, ražojot robotus, elektriskās automašīnas un tā tālāk. Mums tādēļ ir patiešām uh, jāuzrota piedurknes un jādomā nevien par sociālo un ekonomisko progresu, bet arī jāglāb šī planēta. Paldies! Okay, without further ado, numbers... Bez liekas kavēšanās tagad 76. numurs lūdzu. Contribution, please. Lūdzu. Merci, Madame la Présidente, euh, la Vice-Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze, priekšsēdētāja vietniece man. Ne, tev iespēju izteikt, iespēju izteikties. Esmu Lions. Jautājums. Tā ir, ka klimata pārmaiņas šī krīze ir izraisījusi pārējās krīzes tomēr pirms kāda laika. Eiropas parlamenta deputāti parakst, eh, parakstīja, iestājās par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Kanādu. Tas nozīmē veicināt tirdzniecības saiknes starp šīm divām valstīm. Un līdz ar to vēl vairāk būs CO2 izmešu. Vai Šeit nav saskatāms eh, eh, zināms pretstats starp, pretruns starp lēmumiem, kas pieņem 2015. Eh, gadā Parīzē un šo brīvās tirdzniecības nolīgumu, kur ekonomisko labumu vārdā vispārējais tiek upurēts. Paldies. Tagad vārds 250. Laikam, kas sēž šajā vietā. 250. Chamo-me Ricardo Encarnação, sou de Portugal. Paldies! Es esmu no Portugāles. Sveicināti! Man ir jautājums par vidi. Es gribētu teikt, ka mēs mēģinām uh, meklēt risinājumus, bet Mums arī ir jārunā par uh, tiem cilvēkiem, kas jau cieši tiešā veidā no klimata pārmaiņu radītajām sekām. Tiek uh, arī runāts par vides, par uh, klimata bēgļiem, kas galvenokārt dzīvo klusā okeāna reģionā. Un Jaunzēlandes augstākā tiesa, kad šie cilvēki vērsās tiesā, teica, ka klimata pārmaiņu bēgļi netiek atzīti kā princips, lai gan viņu uh, dzimtā vieta, viņu uh, dzīves vieta bija iznīcināta tieši klimata seku pārmaiņu rezultātā. Mēs esam runājuši arī par bēgļu krīzi, bet ir jārunā par reālām alternatīvām šiem cilvēkiem, kas mums ir jāatbalsta. Arī par klimata bēgļiem ir jārunā. Eh, viņi vēlas ierasties Eiropā, atrast eh, te vienotību un brīvību. Paldies! Six. 6, 9, 1, lūdzu. Guten Tag, mein... Labdien, Mani sauc uh, Jens Bukē, esmu no Vācijas, man ir pāris jautājumi. Jāsaka, ka Eiropa ir viena no bagātākajām pasaul, vietām pasaulē, bet joprojām mēs uh, esam uh, nepietiekami ambiciozi, lai varētu noteikt klimata pārmaiņu mērķus. Dārgie deputāti, jūs visi braucat ar lieliem, daudz benzīnu patērējušiem automobīļiem. Kādēļ tad jūs neizmantojat elektromobīļus? Un jāsaka, ka Beļģijā, Brīselē ir arī vairāki kodola reaktori. Un ņemot vērā šo bīstamo situāciju, pat Vācijai vajadzēja iesniegt prasību, lai kodola reaktori tiktu slēgti efekti. Un jāsaka, ka daudzi domā tikai par energo koncernu peļņas paaugstināšanu un neņem vērā to, ka šādi reaktori var nodarīt milzīgu kaitējumu Eiropā. Un pat 20% no elektrības netiek saražota no atjaunīgiem energo avotiem. Ņemot vērā mūsu finanšu kapacitāti, man tas šķiet patiešām uh, nu, ļoti bēdīgs pierādījums. Es gribēju pavaicāt, ja mēs esam vienā Eiropā, vienā pasaulē, kādēļ mēs šīs uh, eh, iespējas neizmantojam? Paldies! Thank you! Paldies! Un pēdējais runātājs, kas izteiksies šajā diskusiju kārtā, ir uh, numur 223. Uh, bonjour, je m'appelle Arek. Je... Paldies, es esmu. Eiropas studiju centra uh, studente Briselē. Mē, jau tika pieminēts prezidents Trumps un Parīzes vienošanās, un es gribēju jautāt, uh, Eiropas Savienība ir, nu, varētu teikt, pirmajās rindās bijusi šajā sarunu procesā, un kā tagad mēs mēģināsim uh, Eh, saglabāt eh, ASV eh, dalību šajā procesā, jo ASV ir viena no lielākām emisiju veidotājām pasaulē, un kā mēs saglabāsim šo COP21 vienošanos. Paldies, tagad atgriežamies pie mūsu kolēģi bieduma un sākam ar kolēģi Ekaut kungu. Liels paldies, mēģināšu izteikties divās minūtēs. Atkal citādi jūs vicinēsiet, vicināsiet savu amuri par tirdzniecības nolīgumiem. Es nepārprotam balsoju pret šo tirdzniecības nolīgumu ar Kanādu. Ir svarīgi, lai jūs uzdot jautājumu saviem deputātiem, kā viņi balsē. Taču jūs tagad e, pievērsieties nacionālajiem parlamentiem. Katrs nacionālais parlaments ar vienu var pieņemt lēmumu, ko darīt ar šo nolīgumu ar Kanādu. Tas jums jāuzdod jautājums katram Nacionālā parlamenta deputātam, jo viņam vēl ar vienu ir iespēja balsot. Svarīgi ir neiekrist lamatās, apgalvojot, ka tirzniecība pat par sevi slikta. Es domāju, tirzniecība var būt laba lieta, taču ne tādā formatā, kādā mēs ar to strādājam tagad. Mums ir vairāk nolīgumi ar valstīm, ar Kanādu arī pašreizēs nav vislabākais. Un Rikārdo no Portugāles valodas, jums ir taisnība. Tas arī viens no jautājumiem, kas notiks ar. Um, attīstības palīdzības naudu. Eiropas Savienībā neviena valsts, ja neskaita Zviedriju, neizpild savas starptautiskās uh, saistības uh, attīstības palīdzības sniegšanā. Uh, ir runa par Trumpa prasībām attiecībā uz aizsardzības izdevumiem, bet mēs aizmirstam par citu uh, palīdzību. Jensam no Vācijas var sacīt, ka es braucu ar riteni, jums ir taisnība. Uh, Uh, par uh, tiem, kas brauc ar mašīnu. Starp citu, braukt ar riteni Brisele diezgan bīstam. Runājot par kodola reaktoriem, mums ir jāpie, jāprasa komisijai, kā tā pieļaus subsīdijas, uh, ka Ungārijā tiek būvētas jaunas, kod, jauni kodola reaktori. Un tā ir vienkārši traka politika, kas arī ir jārisina. Pēdējais 5 minūtes par Trumpu. Jā, taisnība gan. Es domāju, beig beigās es tiešām tā uzskatu valsts, kas pāriet, kas kā pirmā pāries uz zaļo ekonomiku, būs līdere starptautiskā līmenī. Un tas būs veids, kā pārliecināt Trumpu. Viņš pat labam uzskata, ka uh, ogļaktūras var paturēt uh, vēl uh, panākt, ka tas darbojas, bet eh, ja mēs viņu spēsim pārliecināt, tad arī viņš mainīsies. Paldies. Thank you. Paldies, turpina priekšsēdētē. Lainam kungs. Runāju par tirsniecības politiku nepārprotām tā mainīsies, šaubu par to nav, sete un titipi ir pirmie paraugi. Uh, tam, ka sabiedrības eh, gaisotne mainās, debats mainās, un nākotnē mums arī būs ilgspējības klauzula visos tirdzniecības nolīgumos. Mm, tie rūpēsies par vides un sociāliem standartiem. Un es eh, vēlētos, lai būtu tirsniecība vides precēs eh, tādās kā mm, solārie paneļi, tā lai šāda veida tehnoloģija uh, arī varētu izplatīties bez barjerām un labās prakses, piemēram, izplatītos ātrāk. Klimata bēgļi būs liela problēma nākotnē, viņi jau šodien ir novērojami. Mums viņi jāatzīst kā patvēru meklētāji, taču, diemžēl, Austrālija šādi nerīkojas, taču mm, es saņēmu informāciju, ka Nīderlanda daži no viņiem uzņēma, Jaunzēlanda daži no viņiem uzņēma, taču ne Austrālija elektromobilitātes attīstība ir cietusi no tā, ka mēs pārāk fokusējamies uz eh, dīzeļu degvielcinējumu, bet skaidrs, ka tie arī kaitē gaisa kvalitātei. Ja mēs paraugāmies uz ASV notiekošo un otrpus okeānām Ķīnā notiekošo, viņi iestājas par elektromobīļiem, un mm, mums arī tam būtu jāveltīja mūsu prasmes un pūliņi. Jā, mēs izmantojam tikai 20% no atjaunīgās enerģijas. Es esmu no Vācijas, taču eh, Dānija, Zviedrija ir uzskatām par tādiem kā ledlaužiem. Ceru, ka arī citas valstis tam sekos. Es domāju, pēc dažiem gadiem būs standarta cena par elektrību. Elektrībai, jo atjaunīgā elektrība, enerģija būs bez maksas būs uzturēšanas izmaksas, bet pati enerģija nemaksās daudz. Un pēdējais komentārs. Mēs izdzīvojām astoņus gadus Buša ēras, bet arī četrus gadus eh, Trump, Trumpa eh, valdības mēs izturēsim. Es domāju, ASV nepieliks punktu uh, ekoloģiskai virzībai. Paldies. Well, just... Uh, Priekšsēdētāji. Vēlos jums visiem pateikties par to, ka pirmkārt bijāt mūsu viesi, ka bijāt šeit klāt. Es domāju, svarīgā, viens no svarīgākajiem Eiropas aspektiem tas, ka cilvēki ieklausās cits citā. Viegli tas nebija, jo šī bija gara pēcpusdiena, bet ceru, ka jūs prāt eh, sarunas bija interesantas. Bet skaidrs, ka tās bija arī sarežģītas, jo izskanēja dažādi viedokļi, vai tur bija runa par Eh, jaunatnes bezdarbu vai par drošību vai par klimatu izmaiņām. Kā jau sacīju, ceru, ka jums šeit bija patīkam pieredze. Jūs tagad sēžat mūsu vietās, un kā kolēģi teica, mēs nevienmēr esam vienas prāts, taču mums jārod kompromiss. Tā šis vārds parādās mūsu diskusijās, un es domāju, dažkārt mūsdienu politikā vārds kompromiss tiek uzskatīts par apliecinājumu vājumam, bet Mums Eiropā ir atšķirīgi viedokļi, bet mums jāpanāk kompromiss, lai virzītos uz priekšu. Mēs nevienmēr rīkojamies ātri, un daži jūs jautājumi, komentāri par to arī liecina. Pateicos eh, Eiropas parlamenta deputātiem, kas niedz savu ieguldījumu šajās debatēs. Milzīgs paldies! Can I, can I say... Es arī vēlos sacīt, ka bija daudz deputātu, kas ienāca. Uh, un tad devās prom no tāpas, viņiem nebija iespēja izteikties. Vēlos pateikties arī viņiem, jo viņi, šī ir ļoti noslogot nedēļa. Paldies deputātiem, kas bija klāt, un arī paldies visiem tiem, kas šeit bija tribīnē, kas sniedz savu ieguldījumu ar savām idejām. Paldies par jūsu ieguldījumu, par to, ka bijāt mūsu viesi. Un vēlos pateikties priekšstādātājiem, tā Jānīkungam, ka viņš bija šajā telpā tik ilgi, jo skaidrs, ka. Daudzi vēlas uh, eh, jūs klātbūtnī Eiropas parlamenta darbā. Un eh, pateicos, ka šodien šīs debats jūs uzskatījāt par svarīgu darbu. Paldies! And, and fi and very finally... Un pats pēdējais komentārs no manas puses. Es nāku no pavisam nelielas ES dalībvalsts īrijas. Vēlos jums apliecināt to, ka pat tad, ja jūs esat maza, jūs varat sniegt savu ieguldījumu un jūs arī varat strādāt Eiropas parlamenta prezidijā. Un šeit strādājot parlamentā, es esmu sapratusi, ka sadarbojoties, vai tas būtu jūsu skolas komiteja vai kādas cits organizācijas komiteja, procesi ir tādi paši, vienkārši mūs ir vairāk, daudz dažādu valodu, taču mūsu mērķi visiem ir vienādi. Mēs vēlamies, lai Eiropa būtu labāk ne tikai šai paudzei, bet arī turpmākajai paudzei. Bet jums ir jāpalīdz šo Eiropu mums veidot. Paldies!